Kolēģi, paskaidrošu, kādēļ mēs mazliet vilcināmies ar sākumu, jo ir dažas problēmas ar Kokskungu ziņošanu, un mēs gaidām eh, tautas patīs koordinātoru ar precizēm no referenta, vai viņš vēlas šajā sanāksmē mums savu ziņojumu sniegt vai nē. Tādēļ mēs mazliet eh, esam aizkavējušies mazliet nesteidzamies ar sanāksmes sākumu, bet nu labi. Tas man dod iespēju sveikt Vandālena kunga vēlēšana apgabalu 45 apmeklētājs zāles uh, aizmugurē. Uh, sirsnīgi sveicam jūs šajā sanāksmē. Es ceru, ka jūs apzināties, ka pārasti mums tik liela uh, Eh, sanāksmes zāle nav mūsu rīcībā, varbūt tas ir jūsu apmeklējumam pateicoties, tad esam jums ļoti pateicīgi. Parasti mums nākas eh, kaut kā mēģināt sastuķēt eh, zālē vēl papildus sēdvietas, bet šoreiz ir mums rīcībā lielā zāle. Ļoti priecājamies un ļoti sirsnīgi sveicam jūs vēlreiz mūsu vidū. Nu, Pagaidīsim vēl mazliet Matijas atpakaļ ar uh, papildu informāciju, un tad turpināsim sanāksmi. Jā, Fuzicinā. Uh... Äh, Priekšsēļ. Mirklīt lūdzu, mēs vēl sēdi neatklājām, mēs gaidījām jūs, tādēļ ļaujiet man uh, atklāt tagad formāli sēdi un grokungs uh, padarkārtību. Jā. Uh, Tieši tā priekšsēžkungs par darbkārtību. Mūsu kolēģis Kohs ir aizkavējies, viņš ir iestrēdzis Frankfurtē, tur ir drošības pasākumi, kas neļaus viņam ierasties šeit pirms pulksten 18, bet tā kā es zinu, ka daudziem kolēģiem ir daudz jautājumu par viņu ziņojumu un arī par balsošanas sarakstu, tad es gribētu jautāt, vai mēs varētu e, šo jautājumu atlikt uz nākamo sanāksmi, tas būtu korekti pretim viņam un arī pretiem kolēģiem, kam vēl ir jautājumi. Tāds būtu mans piedāvājums klātesošiem kolēģiem. Groškungs. Tātad es saprotu, ka mēs Koksa kungu ziņojumu noņem no darba kārtības punkts. Tātad grozījumu apspriešana un balsošanas apspriešana eh, atlikt uz nākamo sēdi. Tāds ir priekšlikums. Vai kādam ir iebildumi? Ja mēs pieņemam Groškunga priekšlikumu. Ja pieņemam, nu tad uh, punkts ir noņemts no darba kārtības, un tas tiks iekļauts nākamās sanāksmes darba kārtībā. Atvainojos tiem, kas ir ieradušies tieši šī jautājuma apspriešanā. Piedodiet, diemžēl šis jautājums, to es nevarēju nekādi ietekmēt. Sekretariātu aicināsim. Jautājums rīt tad pabīdīt darba kārtībā. Un līdz ar to mums darba kārtība attiecīgi būs jāpielāgo. Ar šīm izmaiņām darba kārtībā dod vārdu Maisners kundzei. Vēlējos pārliecināties, tātad mums būs jauna darba kārtība. vai mēs varam pārbīdīt cits jautājums no rītdienas pēcpusdienas uz rīta daļu, vai tā ir? Ja mums ir jauna darba kārtība, tad arī varbūt cits izmaiņas varam darīt. Priekšsēdus, nē, tas tomēr būs sarežģīti, jo mums būs viesi no komisijas, tādēļ drīzāk es 24. datumu sanāksim saīsnāšu un 25. viss būtu tā, kā mēs bijām iepriekš plānojuši. Taisnība. Līdz ar to ar šo izmaiņu esmu apstiprinājuši darba kārtības projektu. Atvainojiet vēlreiz visi, kas ir ieraduši tieši šī jautājuma apspriešanai. Tagad apstiprinām protokolu, pagājušā sanāksmes protokolu, kas bija Tātad pagājušā sanāksme. Tur nevienam iebildumu nav. Nākamais darba kārtības punkts. Ajāla Senders kundze ziņojums Ceļa satiksmes drošības noteikumu pārrobežu piemērošana. Viņas nu, tagad grūzījuma aps, apspriešana lūdzu, Inese, dod tev vārdu. Sī, gracias, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, vēlos pateikties eh, biedriem un biedrēm par interesi, ko izraisīs šis ziņojums, lai iesniegtu veselu rindu grozījumu balsojumam komitejām. E, tomēr jāsaka, ka ka ņemot vērā to, kā jāņem vērā lielākā daļa grozījumu, un tas, ka šeit ir runa par ziņojumu, kurā mēs jau esam sarunu procesā, un ar prezidentūru un komisiju mūsu komitē mēs jau gatavojam iespēju nonākt pie vienošanās otrajā lasījumā. Lai e, ņemot vērā nolīgumus, kas tiek panākti, es nevarēju pieņemt visus grozījumus. Un, zināmā mērā, mēs mēģinājām nepievienot jaunus elementus. Un ņemot vērā citus ietvarus, kuros mēs strādājam, piemēram, šobrīd mēs apspriežam koka ziņojumu par autoceļu drošību, tāpat atsevišķi priekšlikumi, ar kuriem nākuši klajā eh, mūsu biedri, kas ir ar lielāku pieredzi un zinošāki informācijas ziņojumus kā kokungs, vai, lai pievienotu jaunus pārkāpumus vai jaunu veidu sankcijas vai ieteikumus par to, kā. Ka virzīt tālāk apmaiņu eh, procedurālo pusi, bet šobrīd procesā, kurā mēs virzamies samērā veiksmīgi ar prezidentūru, ik viens eh, grozījumu apstiprinājums ārpus eh, sarunām ar padomi pievienotu papildu šķēršļus šajās sarunās. Un ar to visu kopā es E, gribētu sacīt, ka pirms plenārsēdes mūsu komitejā mēs turpmāko nedēļu laikā mēģināsim sagatavot grozījumus, e, kompromisus grozījumu sarakstā, ņemot vērā to, kas tiek iekļauts delģētojas aktos vai par to, e, kas attiec uz datu aizsardzību, pie kā strādā arī Keikungs un citi. Un tāpat arī ņemot vērā, ka eiro viņets eh, sakarā koreperam nācās atlikt šos jautājumus uz vēlāku laiku, jo nebija mandāta sarunas turpināt, un arī šobrīd mēs strādājam pie tekstiem, uh, Un es varētu komentēt to, kā jau par datu aizsardzību un par deleģētajiem aktiem mēs esam krietni vien pavirzījušies uz priekšu, tāpat arī citās jomās esam pavirzījušies līdz pat tam, ka padoma atzīja to, ka komisija varētu norādīt nepieciešamību E, nonākt pat līdz kopīgiem kritērijiem un harmonizācijai nākotnē. Taču šobrīd, šorīt nebija pietiekami daudz laika, lai iesniegtu kompromisu grozījumus, kurus mēs iesniegsim plenāras sēdes balsojumam. Tādējādi lūdzu kolēģus un biedrus. E, aicinu sapratni balsojumu sarakstā, es mēģināšu maksimāli izstrādāt grozījumus, taču pašreizējā situācija daudz grozījumu radītu vairāk šķēršu sarunās, nekā mēs to vēlētos, un tāpēc es e, gribētu ied, e, aicināt tos iesniegt Koha kunga ziņojumā. Un Tādējādi mēs varētu pieturēties pie visām, visiem ieteikumiem. No manas puses tas ir viss. Priekšsēdētāji, un esam atvērta jautājumiem. Paldies. Paldies. Eh, Bārkungs no Tautas partijas. Ja, viel, viel dank, Paldies, priekšsēdētāji. Eh, es vēlētos eh, apsveikt kolēģi Jālu Senderi par paveikto lielo darbu un daudzajiem kompromisa grozījumiem. Es domāju, ka šis dosie ir sarežģīts, mēs pie tā esam strādājuši ilgu, ilgi, un nebūtu nebija viegli eh, tikt eh, galā ar vairāku dalību valstu rezervēto attieksmi. Tāpat arī ņemot vērā to, ka spēles vidū nācās mainīt juridisko bāzi, šī situācija apgrūtināja vēl vairāk darbu un ņemot vērā prīmas nolīgumu Mums šim ziņojumam ir pilnīgi atšķirīga pieeja nekā to, ko būtu vēlējies parlaments. Sākotnēji parlamentam bija daudz ambiciozākas domas un iniciatīvas, kas būtu tālajošākas. Un tāpēc ļoti žēl, ka balstoties uz jauno juridisko bāzi, uz trim dalību valstīm neatiektos šie lēmumi. Tāpat Aijala Senders kundze sacīja, ka datu aizsardzība ir ļoti svarīga joma Eiropas parlamentam. Un es domāju, ka mums ir jāpaliek nepiekāpīgiem attiecībā par eh, datu aizsardzību, par datu uzkrāšanu. Tas viss ir ļoti svarīgs. Un arī šorīt mums bija vēl trialogas sanāksme. Komisija īstenībā izteica eh, ļoti vērā ņemams priekšlikums, tiem varētu būt pieņemama arī Ungārijas prezidentūra. Es vēlētu sveikt Viņiem bija grūts uzdevums, bet pēdējās trialogu sanāksmes deva mums vienprātību daudzos jautājumos. Vēl paliek spēkā informēšanas pienākums. Arī šeit parlaments vēl nav pilnībā panācis savu. Mums ir vēl jādiskutē par to, kas mums ir svarīgi. Informēšanas pienākums, kas attiec uz dalību valstīm Arī šeit mums ir, es domāju, jāpaliek stingriem un neatlaidīgiem sarunās ar padomu, bet kopumā es domāju, ka ir paveikts liels darbs un mums ir svarīgi panākt kompromisu. Es domāju, visiem ir svarīgi tas un kopumā varam ar šiem ierosinājumiem mūsu darba rezultātu būt apmierināti. Paldies! Paldies! Aldes vārdā Savisāra kundze. Paldies! Kolīģi! Es jau iepriekš esmu savu neapmierinātību paudus par šo direktīvu, bet vispirms es gribētu pateikties mūsu referentei, kas ir paveikusi lielisku darbu, bijusi ļoti kooperatīva ar ēnu referentiem un beidzot esam panākuši to, ka rīt būsim gatavi balsot par grozījumiem, bet tagad par saturisko pusi. Mēs runājam par sankcijām, par sodiem, bet uh, tie tādi sodi, kas direktīvē, direktīvē nav minēti. Satiksmes drošības jomā ir ļoti svarīgi, uh, lai jebkādiem uh, pārkāpumiem, lai jebkādu pārkāpumu tikt arī sodīti. Šis vēl ir tikai sākums, un es ceru, ka galā mēs panāksim nosprausto mērķi. Runājot par grozījumiem, personas datu aizsardzība un informācijas vēstule ir problemātiskie punkti, kaut gan komisija apgalvo, ka uh, datu aizsardzība nodrošina vairākas di direktīvas un lēmumu, mūsuprāt ar to nepietiek. Direktīvās skaidri būtu jāpasaka kam ir tiesības eh, šos datus pieprasīt un kam tie tiks izmantot. Informācijas vēstulē vajadzētu arī būt ietvertai informācijai par konkrēto gadījumu. minot arī e, sodāmās personas tiesības un pienākums. Mans un Baha kunga sagatavotie grozījumi galvenokārt tad attiec uz eh, personas atārsardzību jomu, un es personīgi esmu trīs eh, šādas iesniegusi, kas attiec visu uz pielikumiem. 70. 71. grozījums attiecas uz informācijas vēstuli, un 72. būtu grozījums otrā pielikuma astotam punktam meklēšanas jautājums būtu jāsaista vienīgi ar padomas direktīvu, kur ir runa par pārobežu informācijas apmaiņu. Visām dalībvalstīm nebūtu jātiek informētām par uh, lietu kopumā, tikai dalībvalstī, kurā ir noticis pārkāpums, vajadzētu uh, Eh, šos datus vākt, tie nebūtu jānodod citām dalībvalstīm. Paldies, Lichtenbergers kundze zaļo vārdā. Sirsnīgs paldies. Referente ir eh, ļoti pūlējusies, bet padomi nebūtu nav pūlējusies. Padome cenšas e, mūsu parlamentu visus pūliņus uzlabot likumdošanas kvalitāti sagraut. Padome tiešām pieliek visus pūliņus, lai e, sagraut visus parlamenta vai komisijas priekšlikumus. To mēs redzam ļoti skaidri, un šis ir viens piemērs. Kas ir palicis pāri? Informācijas apmaiņas uzlabošana un reģistri jautājums. Arī tas jau ir solis uz priekšu, bet ļoti tālu no tā, kas mums īstenībā būtu nepieciešams runāt par satiksmes drošību. Tas jāpasaka skaidri un gaiši. Piekrīt jums, Tomas Skundzei, ka viena no galvenām problēmām ir personas data aizsardzība. Patreizējie formulējumi ļauj valstī 13 gadus eh, uzglabāt eh, šos personu datus, ja uh, E, tāto uzskatu par nepieciešamu un īstenībā darīt visu kaut ko ar šiem datiem, tādēļ, ka patiesībā nav definētu robežu datu uzglabāšanas ilgumam. Un tā nu mēs nonāksim pie tā, ka katrs atsevišķais gadījums atkal nonāks tiesā. Kāpēc gan, lai mēs e, e nodarbojamies likumdošanu, kas beigās tāpat nonāks atkal tiesā? Tas taču ir absurdi. Padomes priekšlikumi ir nep neproduktīvi. Kolēģa Aila Sender šeit nekāda nav pie vainas, viņa ir censies mūsu mērķi šeit saglabāt, bet uh, mēs eh, atduramies pret padomus blokādi. Mēs esam panākuši tikai neliels uzlabojums. Šodien raudīsimies vismaz es ceru, ka uh, mēs vismaz, vismaz datu aizsardzības jautājumus varēsim tik tālu precizēt, lai eh, dalība valsts nevarētu eh, negodprātīgi eh, šos datus izmantot. Tas mums ir jāpanāk gal galā, lai šos datus nevarētu izmantot jebkādiem nolūkiem, bet tikai tam, kam tie ir savākti un punkts. Mēs esam e, sagatavojuši vienkāršus, e, viegli lasāms e, ierosinājumus, bet rezultātā esam nonākuši pie diviem punktiem, kas ir savstarpēji pretrunīgi un pat nav izpildām. Un patiesībā tie atļā, atstāja dalībvalsts ziņā visu atstāt e, tā, kā tas ir, un tas, tā ir tiešām izgāšanās. Ja padom jau drīzumā e, savu politiku transporta jautājumos nemainīs, tad tieši padom būs vainīga. E, ka mēs arī nespējam savu tēlu sabiedrības acīs uzlabot. Pilnīgi nelasāmas, nesaprotamas tiesību normas, kuras, eh, kuru katras uh, eh, pusteikums ir jāprecizē no tiesu puses, lai to vispār varētu kāds cilvēks saprast. Tiešām lielisks piemērs tam, kā nevajadzētu uh, eh, likumdošanu izstrādāt. Otrs piemērs ir Eiroviņet, uh, Bet šeit tā kā ir runa par loģistiskiem jautājumiem un par uh, uh, to, lai likumdošana būtu izpildām, jo tieši tāda jau bija, uh, tāds bija iemesls, kādēļ mums jā, vispār bija jāķerās šim jautājumam, jo uh, divpusējā ceļa jautājumi nebija uh, risinām, tas tiešām liecina par uh, padomas darbu, nu tādu pilnīgu bankrotu. Un prezidentūra šeit arī nav vainojama. Tā ir vienkārši padoms kopīgā politika, pat labāk, acīm redzot, viņi ir padomājuši tā. Nu labi, tā kā parlaments ir iegūst plašāks pilnvaras pateicoties Lisabonas līgumam, mums ir jāparāda viņiem, ka šīs tiesības eksistē tikai uz papīra, bet mēs esam īstie visumvaldnieki un mēs varam sagraut visu, ko vien viņi vēlas uh, uh, tas tiešām mums sagādā vilšanos un eh, konstitucionālo tiesību vai administratīvo tiesību eksperti, es domāju, var šo izmantot tiešām kā negatīvu piemēru, kā padomu šajā gadījumā rīkojas. Paldies ECR grupas vārdā, Vandālen kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vispirms es vēlētos pateikties referentam par lieliski sagatavoto ziņojumu. Es e, pilnīgi pievienojos referentu teiktajam, ka viņš ir darījis visu, kas bija viņa spēkos, lai panāktu rezultātu, kaut arī, godātie kolēģi, kaut arī. Tas rezultāts ir tāds vājš ledus, uz kuru mums tagad jāstāv. Es e, saprotu, ka ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgam ar iesniegtajiem grozījumiem, jo mēs nevaram vairāk mainīt tekstu patreizējā, rez, eh, patreizējā redakcijā, bet panākt vienotību balsojumā grozījumos būs gūti. Varbūt, ka es vēlētos vērst jūs uzmanību uz vēl pāris aspektiem. Piemēram, Baha un mana, manas iesniegtie grozījumi, tas ir 60. un 61. kolēģis Bahs un es Mēs runājam par sistēmu, kurai ir jābūt piemērotai dalību valsts likumdošanai. Kāpēc mēs iesniedzām šos divus grozējumus? Ir valstis, kuras eh, šos pārkāpumus eh, soda dažādi. Piemēram, ir tāds pārkāpums, kurā valstī ir piespies sots, un ir arī cita valsts, kurā nekāda atbildība nepastāv. Es uzskatu, ka zināmai, protams, izvēles brīvībai ir jābūt, un tomēr, diemžēl, es esmu dzirdējis, ka referents neatbalsta mūsu ieslēgtos grozējumus. Es vēlētos eh, kolēģus rītdien balsojot, tomēr ņemt vērā to, ņemt vērā, ka mēs esam iesnieguši 60. un 61. grozījums. Priekšsēdētājs paldies, Rīkai kungs. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji, tāpat kā visi es vēlos apsveikt Ines par paveikto darbu, apzinoties to, ka darbs bija ļoti grūts. Es gribētu paust nožēlu, ka mani piedāvātie grozījumi ir noraidīti padomē. Bet eh, t, mēs runājam tikko par to, ka nav eh, pieņem tas, ka var piemērot sankcijas eh, īpašniekam, ja ir izmantots, izmantota automašīna. Tas ir tāpat kā notiesāt ar cietumsodu naža īpašnieku, pat ja viņš ar savu nazi nav noziegumu paveicis, bet ar šo nazi kā cits ir noziegumu paveicis. Tāpēc šajā sakarā es iesniedzu grozījumus, lai tiktu iestenotā uh, ieteikumu e, procedūra pagaidām ar grozījumi ir noraidīti. Jūs varat teikt, ka jūs nesat tīkoši informēti un e, pretējā puse varēs pierādīt, ka jūs esat tikuši brīdināti. Tāpat arī apziņošanas sistēma, kas nav personalizēta, nozīmē to, ka trešām personām ir piekļuva informācija. Tādējādi ja tiek pārkāpti trim, trīs eh, pamatpunkti direktīvā. Eh, pirmkārt, eh, tiek pakļaut sodam cilvēki, tāpēc, ka viņi ir īpašnieki. Otrkārt, nere, tiek piemērots neregulā, nelikumīgas sankcijas, un treškārt eh, netiek ņemta vērā uh, eh, personai sardzības dati. Kopumā tādajādi tas viss sanāk pretrunā ar Eiropas eh, tiesību normām. Un tie, kas ir pret šo pārobežu sankciju ieviešanai pretojas, būs gūs pārsvaru. Paldies, komis, Jēglas kundze no komisijas tagad. Thank you very much. Paldies. Mm. Paldies, priekšsēdētāji. Atceroties komisijas pozīciju par jurisko bāzi, iesākumā gribu sacīt to, ka komisija apsveic progresu, kas ir paveikts šajā sakarā. Es piekrītu referentei, ka šodien trialogs varētu būt ar pozitīvu progresu un komisija optimistiski izturs pret to, ka jūlijā varētu notikt pozitīvs otrais lasījums. Un es arī gribētu pateikties komisijas vārdā referentei un Ungārijas prezidentūrai par ļoti konstruktīvo pieeju. Šī pieeja ir devusi iespēju ņemt vērā piekāpšanos no abām pusēm, gan uz pārskatīšanas klauzulu, gan uz dataizsardzības klauzulu. Tomēr gribētu pieminēt dažus grozījumus, ko jūs šodien pieminējat jau. Komisija apsveic dalību valstu pienākumu stiprināšanu, tas ir 18. grozījums, tālāk 17. grozījumā par informatīvo vēstuli. Mēs zinām, ka ir grūti uh, Eh, samierināt likumdevēju viedokļus, taču mēs domājam, ka kompromisa grozījums, kas iesniegts šodien, palīdzēs mums nonākt pie rezultātiem trilogā 7. jūnijā. Tāpat arī mēs uzskatām, ka stingrāka pārskatīšanas klauzula, kā to piedāvā 25. grozījums, at attieksies uz satiksmes noteikumu harmonizāciju, kā arī uz stiprināšanas mehānismiem. Un šeit mēs it īpaši apsveicam padomi sapratni par to, cik svarīga ir šī pārskatīšanas klausula parlamentam un risinājumi, kas ir rasti. Attiecībās datu aizsardzību. Komisija uzskata, ka ir jāsaņem tiesības uz informēšanu, taču Eiropas parlamenta lielākās bāžas ir ņemtas vērā, un mums ir jāatrod tikai tehniski risinājumi. Tāpat arī komisija pieņem zināšanai par to, ka tiek iekļautā cauts uz deleģētiem aktiem, un uh, klusās pagarināšanas iespēju, at, paturot prātā kopīgo eh, sapratni par to, ka delģētie akti dod iespēju rast pozitīvus risinājumus. Un visbeidzot daži komentāri par jūsu šodien uzsvērtajiem grozījumiem. 52. grozījums, kas attiecas uz datu aizsardzību. Komisija piekrīt pirmajai daļai, bet gribētu pasvītrot to, ka tas ir jāpārformulē lai varētu ņemt vērā nākotnes attīstību tīri tehniski. Tālāk 50. un 52. grozījums. Mēs baidāmies, ka ir iespēja nonākt pie juridiskas neskaidrības. 49. grozījumā mūsuprāt tas vājinātu informācijas apmaiņas mehānismu. Tā ir sākotnējā pozīcija pēc šodienas trilogu. Un kā jau mēs uzsvērām, komisija ļoti optimistiski ir noskaņota, ka nākamajā trilogā mēs varēsim rast pozitīvus risinājumus Eiropas pilsoņu ceļu satiksmes drošībai. Paldies! Paldies, Jāla Senders kundze lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos pateikties kolēģiem par komentāriem un komisijai par eh, to, ka tā izdarīja kopsavilkumu soļiem, kas ir spērti trilogā un sarunās. Ir tiesa, ka saskaroties ar bloķēšanu padome, mums ir jā. Ja, jādomā par to, kā šo pašu tematu var skatīt ar citu juridisko bāzi. Un ir tiesa, ka ir jāatzīst prezidentūras paveiktais darbs, eh, risināt no citas perspektīvas tematu, kas ir sarežģīts, kas ir transports. Un jāatzīst, ka trilogā mums Eh, kā jau Jēgers kundze sacīja, ir izdevies eh, atgūt spēcīgu pārskatīšanās klauzulu, eh, ņemot vērā to, ka nākotnē jaunie priekšlikumi varēs tikt veikti zem transporta juridiskās bāzes, nekavējot to, ka padome var turpināt darbu pie šiem jautājumiem. Tāpat arī ir jāatzīst, ka šajā jaunajā juridiskā bāzē trīs valstis ir palikušas ārpus, konkrēti tās ir Dānija, kas atteicās pievienoties, tāpat arī apvienotā karaliste un īrija, kas tomēr pauda vēl pievienoties, un šeit ir jāatzīst tas, ka Ungārijas prezidentūra mm, darbs par to, ka pirmajā pielikumā, kur ir tehniskas detaļas par informācijas apmaiņu, termiņu eh, norādītas, kur mēs runājām par datu apmaiņu attiecībā uz ceļu satiksmes drošības pārkāpumiem. Šīs trīs valstis, kas palika ārpusē sākotnēji, varēs izmantot šo sistēmu un. Uh, ņemot vērā to, ka tas ir pirmais solis, jo mēs ne, nevēlamies palikt e, bloķēti ar tekstu, kas, ka lai cik lielis tas nebūtu, tomēr nedod iespēju virzīties uz priekšu, un tāpēc mēs vēlamies, lai tie lietotāji, kas vēlas to lietot, izmantot, arī varētu izmantot. Tāpat arī ir vairāki punkti, kas ir palikuši sarunetapā ar padomi, un mainoties. E, juridiskai bāzei mainās daudz jautājumi. Mums ir jā, norāda tas, kā mēs izmantojam uh, datu aizsardzības sistēmu, ņemot vērā to, ka šeit ir datu aizsardzības sistēmas, kuras darbojas attiecībā uz nopietniem noziegumiem vai cīņu pret terorismu, bet tad, kad mēs runājam par ceļu satiksmes drošību, mums ir arī nepieciešama datu apmaiņa. Mums izdevās panākt to, ka eh, padome pieņem, un arī to komentē Lichtenbergers kundze, tiek noteikti termiņi un robežas datu uzkrāšanai Tālāk par pielikumu, ko Savisāra kundze piedāvā mainīt. Šis ir pielikums, kas tika pieņemts vienbalsīgi padomē, un es domāju, ka ar visiem pāriem datu aizsardzības elementiem. Es domāju, ka mēs varēsim turpināt ikvienu atkāpi no normas un mēs varam izveidot pietiekami daudz drošības pasākumu, lai netiktu ļaunprātīgi dati izmantoti. Vandālēm kungam grib pateikties par iesniegto grozījumu, tomēr vēlos komentēt, ka Konkrētajā gadījumā par e, īpašnieku identificēšanu tā ir vienīgā drošība, kas mums ir. Reģistrētais transporta līdzekļu īpašnieks ir vienīgais drošais datu kopums, kas mums var būt. Tādējādi vislielākā problēma ir tajās dalībvalstīs, kur tiek pieprasīts Eh, lai tiktu sodīts attiecīgā brīža vadītājs, jo tas eh, būs tad jānoskaidro. Un visbeidzot, Rikē kungam vēlos sacīt, ka eh, runājot par to, ka tiktu notiesāts kāds kas izmanto automašīnu salīdzinājumā ar eh, naža izmantošanu. Šeit mums ir jāiz, drošības un aizsardzības sistēma, lai lietotāja identifikācija notiktu un lai pēc tam būtu juridiskas um, garantijas un um, Es domāju, ka šo garantiju attiecināšana uz ceļu drošību ir nozīmīga. Ņemot vērā to, ka sūtījumi tiek pakļauti datu aizsardzības etiķetei, tad eh, paziņojums eh, pār sodnaudas nomaksu tiek nosūtīts ar ierakstītu vēstuli, tādā veidā tas tiek saņemts. Un dalība valstis, kur lielākas garantijas var to izmantot, un kur mazākas garantijas var izmantot e, citus pasākums atkarībā no vislabākās prakses, kā tas tiek īstenots. Un arī parlamenta paredzētais process kurā tika piedāvāts uzskaitīt visas iespējas, padome nepieturējās pie tā, un mums bija vienīgā iespēja sagaidīt, lai padome piekrītu atbloķēt. Un šobrīd runājot pār tādām lietām, taiskaitā kā cīņu eh, pret nesodāmību, tomēr tad mēs nevarēsim teikt, ka dalība valstu rīcībā nav nekādu instrumentu. Tiek dotas iespējas pakļaut eh, vainīgās eh, personas kriminālai vajāšanai, bet politiski mēs piedāvājam instrumentu, par kuru trūkumu ļoti daudz ir sūdzējušies un kur tie vēlēs izmantot. Tas ir pirmais solis. Un komisija un padomi ņemot vērā informācijas apjomu, var izvērtēt to, kas darbojas, kas nedarbojas, un šajā sakurā spēcīgā pārskatīšanas klauzula dos mums iespēju uzlabot tekstu. Tas no manas puses viss. Paldies, priekšsēdē. Paldies, Aila Sanders kundzei, un eh, rītā mēs balsosim par šo ziņojumu. Nākamais darba kārtības punkts ir mans ziņojums. Tātad tie, kur ieradās nedaudz vēlāk, mēs izņemam Koha ziņojumu no šās pēcpusdienas darba kārtības, jo Koha kungs diemžēl nevarēja ierasties. Tātad statistikas pārskata attiecībā uz auto pārvadājumiem pārstrādāt redakcija, tas ir mans ziņojums. Vēlētos atgādināt visiem deputātiem, ka šis ir ļoti tehniskas dabas ziņojums. Uh, Komisija ir nākus klajā ar šo pārstrādāto redakciju galvenokārt tāpēc, lai kodificētu dažādos likumdošanas aktus, kura šobrīd tiek piemērota ceļu statistikas savākšanai un arī, lai vienkāršotu jaunos nosacījumus un lai deleģētu varu komisijas dažādajos ģenerāldirektorātos. Es esmu iesniedzis 13 grozījumus, un tas ir sava veida ziņojuma projekts. Un eh, pēc satura šie grozījumi neko nemaina komisijas ziņojumā. Runa iet par deleģētajiem aktiem un par šo likumdošanas aktu īstenošanu dzīvē. Tātad tas tikai stiprinās parlamentu viedokli, ja vēlaties taču ir tādi grozījumi par deleģētajiem aktiem. Mēs esam izmantojuši tādus vārdus, ka esam vienojušies starp padomi un parlamentu par turisma statistiku. Piemēram, eh, ir runa par to, ka komisijai ir jālūdz viedoklis ekspertiem, bet nav minēts dalību valstu ekspertiem. Un runiet arī par dažādu finanšu nastas sadalījumu. Runājot par turismu statistiku, tad eh, manos grozījumos vēl es vēlētos samazināt komisijai deleģēto pilnvaru apjomu. Pārējie grozījumi ir sava veida tehniski vai lingvistiski uzlabojumi standarta teikumiem. Runājot par šo likumdošanas aktu īstenošanu, tad eh, sekretariāts ir izmantojis jaunu teksta, ja vēlaties, modeli. Mēs varam to pieslīpēt mazliet vēlāk un ceru, ka tur mums palīdzēs arī mūsu juristi, tātad parlamenta juristi, lingvisti. Vēl bez tam, vēl bez manis iesniegtajiem grozējumiem, 14 grozījumus ir iesnieguši citi kolēģi. Uh, un lielāko daļu šo 14 grozījumu ir iesniegusi Lichtenbergers kundze. Lichtenbergers kundze vēlētos izmainīt regulas saturu un par to, kā reāli dati tiek apkopoti, kādi ir datu publicēšanas termiņi, un Lichtenbergers kundze vēlētos, lai dati tiktu publicēti nevēlāk kā 12 mēnešus pēc gada noslēguma. Man patiesībā problēma ar šo Lichtenbergers kundzes grozījumu nebūtu. Vēl bez tam Lichtenbergers kundze vēlētos uh, vākt datus arī par dažādu automobīļu klases modeļiem Eiropā un par to, kā notiek eh, smago automašīnu pārmērīga svara statistikas vākšana negadījumu sakarā. Un tas, protams, tiešām varētu tikt iekļauts šajā ziņojuma projektā. Esmu runājis ar komisijas pārstāvjiem un esmu uzklausījis viņu viedokli par visiem grozījumiem. Komisijas ideja ir tāda, ka Lichtenbergers kundzes grozījumi neatbilst regulas idejai par to, ka E, šī regula vienkārši runā par statistikas datu vākšanu, un tomēr es vēlētos izmantot mums doto iespēju un savākt vairāk statistikas datus, paplašināt statistikas e, savākto datu apjomu, jo tas viss e, noteikti nāks par labu, ja ne citam, tad pilnīgi noteikti Eiropas Savienības vides jautājumu risinātājiem. Līdz ar to es uzskatu, ka eiro klases automobīļu statistikas datu vākšana ir veiksmīga, tahogrāfa datu vākšana arī, un eh, Liktenbergenas kundze vēlētos nākt klajā ar mutisko grozījumu, lai paskaidrotu savus iesniegtos grozējumus. Vienlaicīgi es vēlētos pielikt mīnusiņu pie vairākiem grozējumiem, un iemesls tam ir sekojošs. Tiešām šie grozējumi nekādā ziņā nepastiprina šīs regulas ideju. Nākamais ir arī par ticamību, jo galvenais informācijas avots par ceļu statistiku parasti ir šoferis. Līdz ar to, eh, kā tad var savākt datus, piemēram, par automobīļa vadītāju atpūtā pavadīto laiku. Bet, eh, piemēram, jau 93. gadā pieņemtā padomas regula nosaka ceļu satiksmes negadījumu statistikas datu apkopošanu. Tikau kungs eh, viņa iesniegtais 17. grozījums sasaucās ar manis iesniegto 7. grozījumu, jo tikau kundzes iesniegtais grozījums principā ir labāks, un tāpēc eh, es uzskatu, ka vajadzētu to izmantot mana 7. grozījuma vietā. Tātad visbeidzot, kolēģi. Visbeidzot vēlētos pateikt, ka 15. grozījums, kur iesniedz Baldzaitis kungs, uh, Man tas um, izskatās, ka tas tomēr atkārtojas vārdos, jo dalību valstīm ir jāapkopo statistikas dati pēc uh, jau spēkā esošajām procedūrām. Pretējā gadījumā dalību valsts pārkāpj Eiropas noteikumus. Uh, Tātad septīto savas iesniegto grozījumu es aizvietoju ar tikau kundzes iesniegto 17. grozījumu. Varu pielikt pluseņu arī Lichtenbergers kundzes iesniegtajam 16. grozījumam un arī 18. un 19. grozījumiem. Tas arī lielos vilcienos ir tas, ko vēlējos pateikt. Groša kungs tagad vārds diskusijas. Paldies priekšsēdētājiem. Arī mēs lielā mērā šos ierosinājumus varam atbalstīt, jūsu grozījumu priešlikums arī EPP atbalstīs, kas attiec uz kolēģis Lichtenbergeris grozījumiem. Mēs varam piekrist e, par 11. grozījumu, kur tiek noteikts eiro emisija, emisija klases, kas ir tieši saistīts ar transporta līdzekli, pie 19. grozījuma būtu vērts vēl precizēt, bet laikam tas arī vēl ir gaidāms. Par 16. ir labi, ja mēs sagaidām, ka tas notiks gadu pēc šī atskaides termiņa, bet es domāju, mums jārēķinās ar to, ka dati tiks saņemti 5-6 mēnešus pēc tam kvartālā. Tādēļ es domāju, ka drīzāk vajadzētu iziet no šī brīža, kad dati tiks saņemti. Tas būtu realistiskāk. Citādāk varētu nepietikt laika šīs pārbaudas izdarīt. Kas attiec uz pārējo informāciju, arī tā ir svarīga, bet tā jau citur ir pieejama. Tas attiec uz 20, 21 un iespējams arī 22 grozījumu attiecībā uz Eurostat tā vai tā, tas ir tā negadījumi, ne tikai smagie satiksmes negadījumi. Varam stādīties priekšā, protams, arī to, ka tiek radīta saikne ar jau esošo informāciju, taču nedublēsim šos pūliņus. Ja to izdotos paveikt, tad tas būtu pieņemams. Tātad kopumā mēs vairumu šo grozījumu varēsim atbalstīt. Paldies! Maisnē! Paldies, Maisners! Maisners kundze! Man nav jārunā gari, arī ja tad sēde būs vēl īsāk nekā tā bija šodien jau paredzēta. Arī tādēļ, ka balsošanas sarakstā visiem punktiem mēs varam referentam piekrist un pamatojums arī jau ir izskanējis īstenībā no citiem kolēģiem, tādēļ es to neatkārtošu. Referenti izdarītie grozījumi mūs apmierina. Komisijas. Komisija ir aicinājusi mūs arī neatkarīgi darboties, un Lichtenbergers kundzes grozījumu šeit es piekrītu referentam jo mums tiešām nav jādublē nekāda informācijas pieprasījuma un jādomā arī par to, kas ir praktiski īstenojams un kas nav praktiski īstenojams. Ziņojumu kopumā varam vērtēt ļoti pozitīvi, lielā mērā tas uh, saskan ar statistikas, uh, turismu statistikas ziņojumu, kas arī mums šķiet atbalstāms, tādēļ varam to atbalstīt. Paldies, Lichtenbergers kundze. Paldies, paldies arī par dažu grozījumu atbalstīšanu, paskaidrošu jums arī savu motivāciju. Transporta komitejā mēs lēmām pagājušajā sasaukumā eh, sastādīt ziņojumu par atpūtas laikiem un runājot par kontrolu biežumu, ko mēs kā komiteja prasījām, mēs gribējām uzraudzīt, vai dalībvalsts tiešām šo kontrolu biežumu arī uzrauga. Šeit es biju ierosinājis eh, šo kontrolu eh, vai uzraudzību veikt noteiktā termijā 2007. Eh, mums bija tātad tikai 1999. gada pilnā apmērā pieejama. Daži dalībvalsts mums vienkārši nesniedz nepieciešamo informāciju un tādēļ Groša kunga ierosinājums e, par to, ka mēs izdarām secinājumus gadu pēc datu e, saņemšanas, nu, tad jau mēs neko nevarēsim izdarīt, jo vienmēr atradīsies kāda valsts, kas mums šos datus nesniegs. Ja mēs tad gaidīsim šos datus, tad varbūt nākamgad mēs saņemsim varbūt 1998. gada datus, un, un tas jau, nu, tad kļūtu galīgi bezjēdzīgi. Varam tad arī šos veltīgos pūliņus vispār neizdarīt. Es vēlētos, lai šie dati tiktu publicēti pēc iespējas ātrāk. Man šķita šokējoši uzzināt, ka Eiropas līmenī attiecībā uz atpūtas laika biežumu pārbaudi nekādi dati Eiropas līmenī nebija pieejami, kas būtu svaigāki par pieciem gadiem. Tā jau mēs nevaram neko prognozēt par transporta attīstības tendencēm. Transporta līdzekļi tehniski attīstās, joma attīstās straujas priekš. Labi, es piekrītu, ka mums nav jādublē datu informācijas vākšana, bet varbūt ir vērts apkopot uh, datus par sektoru piemēram, attiecībā uz visu, kas attiecas uz kraut transportu uz ielas. Tas, ka mums nav jādublē datu vākšana, es domāju, tas ir pats par sevi saprotams, bet tomēr es būtu interesēta tajā, lai mēs saņemtu eh, šādu kopainu. Attiecībā uz tahogrāfu tam arī ir skaidra motivācija. Attiecībā uz tahogrāfu ieviešanu mums bija plašas debates par dažādiem tahogrāfu tipiem, bet labi, es varētu piekrist, ka mēs paskatāmies, cik eh, daudz smagās mašīnas vispār ar tahogrāfu tiek aprīkots, un tad mēs sakam, ka labi, uh, ir jābūt šim tahogrāfu, digitālā tahogrāfa aprīkojumam, un tad pietiks grib norādīt, ka daži dati tiešām ir pieejami tikai dalībvalstu līmenī un pie tam ne visu dalībvalstu līmenī. Un tieši tādēļ daudzos jautājumos mums pietrūkst informācijas, lai izdarītu uh, vispusīgus secinājumus. Attiecībā uz eiro viņiet mums bija debates par to, cik daudz eiro trīs vai četri transporta līdzekļi vispār vēl atrodas uz ielām zināmās valstīs, un mums nebija šo datu. Mums tie ir vajadzīgi. Pretējā gadījumā mēs izdarīsim lēmumus, piemēram, attiecībā uz eiro viņiet, pamatojoties uz datiem, kas ir galīgi novecojuši. tādējādi eh, likumdošanas kvalitāte nu galīgi netikt veicināta. Nu, es ceru, ka mēs kopumā panāksim situācijas uzlabojumu. Es būtu interesēta tajā, lai mēs šos datus saņemtu pēc iespējas ātrāk, un tieši tādēļ man priešlikums par gada termiņu noteikšanu. Pretējā gadījumā mēs gaidīsim, gaidīsim un nekad šos datus nesaņemsim. Mēs jau zinām īstenībā šos valsts, man tās nav jāsauc vārdā, kuras šos datus mums sniedz varbūt desmit gadu laikā vai varbūt nemaz. Un tieši tādēļ es teicu, ka eh, dati ir jāsaņem pēc iespējas ātrāk. Pretējā gadījumā jēgas nav nekādas. Ne jau nu mums te ar vēstures pētīšanu jānodarbojas, bet ar aktuālu notikumu pētīšanu. Paldies, Zīlskungs. Jūs gribat ko komentēt? Nu jā, esmu ļoti pateicīgs, ka uh, jums šeit nebija jāiesaistāt. Tad Rubiga kungs, eh, komisija Romāna kungs. Paldies priekšsēd. Kā jau Simpson kungs jums iesniedzis eh, zinām fona informāciju par to, kā komisija savu priekšlikumu sagatavoja. Tagad es gribētu jums mazliet plašāk paskaidrot tehnisko informāciju šajā sakarā. Un es tagad runāšu par pēdējiem grozījumiem no 18. līdz 22. Kādēļ mums tie nešķiet pieņemami? Kā jau mēs sacījām, šie variabli nesakrīt ar informāciju, ko esam saņēmuši par šo regulu. Eh, stat statistiskā informācija attiecas uz transporta līdzekļiem un attiecībā uz lielākām, eh, lielākā daļā valsts ir diezgan daudz šo transporta līdzekļu. Un tā nu uh, eh, ir izveidots tāds uh, informācijas vākšanas, uh, teiksim, schēma vai piemērs. datu var tikt vākt par 5 līdz 10% no iedzīvotāju kopskaita. Jūs sapratīsiet, kāpēc. Tā tad notiek re, e, reprezentatīva atlase, lai nodrošinātu, ka e, mēs ejam pēc iespējas precīzāk informāciju pamatojoties uz statistisko eh, teoriju, statistikas teoriju. Mēs izmantojam tātad šo informācijas vākšanas paraugu. Ir kaut kādi reizināšanas faktori, pastāv risks, ka rezultāti var būt nesaskanīgi, ja mēs izmantojam mainīgos, citus mainīgos, kā tos, kurus mēs bijām piedāvājuši. Rezultātā dalībvalsts sniegtā informācija var būt uh, grūti salīdzināma ar citu dalībvalsts sniegto informāciju. Tagad par 15 līdz 17 grozījumam. Komisija šos grozījumus principā uzskatīja par pieņemamiem. Un par pāriem īstenībā es nu pat jau eh, tā tehniski centos arī paskaidrot, kāds ir mūsu viedoklis. Paldies! Priekšsēdus! Man nav daudz ko piebilst. Es domāju, ka visu galveno pateicu. Tas, ko es teicu, to var paturēt spēkā. Lichtensbergers kundze, jums vēl būtu kas bilstams? Jā, īsumā. Es zinu, ka ir zināmas grūtības ar šo statistisko metožu savietojamību, kuras tiek izmantotas dažādās Eiropas valstīs. Bet ja mēs sakam, mēs to nezinām, mums nav šo dati, tad eh, mēs mm, nonāksim pie tādas administratīvās prakses, kas valdīja Austro-Ungārijas dubultmonarhijā. Jucekls vārdu sakot. Jā, priekšsēdis saka, nu tad nu, atgriežamies Austro-Ungārijas Habsburgu monarhijas laikos. Brīnišķīgi. Labi, Paldies, Robert. Eh, es eh, mums Kohkunga ziņojumu nācās atlikt, un tā, nu, laikam tagad eh, mēs meklējām, kurš mums varētu savu ziņojumu sniegt ātrāk. Paldies, ka tu varēji ierasties ātrāk, un tad uzklausīsim tavu ziņojumu par um, ehm, tīrgus uzraudzību divu un trīs riteņu uh, transporta līdzekļu un kvadricikliem. No, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vispirms es vēlētos pateikt, ka mums par šo ziņojumu jau februārī bija ārkārtīgi interesantas debatas, un eh, tieši tādā veidā mēs eh, Es vēlētos atgādināt arī par labo sadarbību ar ēnu referentiem. Šobrīd mēs vispārējos vilcienos esam vienojušies par šo jautājumu, un galvenokārt doma ir vērst uzmanību uz ceļu drošības palielināšanu, runāt par dažādiem motocikliem un uh, e, izveidot uh, šīs regulas ietvaros. Uh, arī emisiju, arī izmešu standartus dažādiem motocikliem. Es uzskatu, ka varbūt vissvarīgākais ir tāds, ka ABS piemērošana tiek padarīta par obligātu. Mums ir bijusi ārkārtīgi veiksmīga vienošanos, un mēs esam runājuši arī ar ēnu referentiem. Tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc dažas no politiskajām grupām vēlējās eh, pacelt jautājumu ar ABS obligātumu ieviešanas samaksām. Un tāpēc mēs vienojāmies par kompromisu B, kas ir samērā vājāks, ja varbūt maigāks vārdu vērpums un tādajādi mazjaudas motocikliem ABS piemērošana un ar to saistītās papildus izmaksas tiks izskatīts atsevišķi. Un tas arī bija Ajala Senders kundzes priekšlikums. Uh, A kompromisā, runājot par A kompromisu, tajā savukārt runiet par to, ka nākotnē vajadzēs eh, aktualizēt eh, tās regulas, kuras šobrīd eh, ir spēkā tehnoloģijām, jo, protams, ka tehnoloģijas attīstās. Ko vēl es varētu pateikt par šo, de, par šo ziņojumu? Uh, Pēc sākotnējā ziņojuma sagatavošanas tika, tie, tika iesniegta 13 grozījumi, 3 no tiem iesniedzu es un 3 ir Krāmera kunga, Krāmera kunga grozījumi, kuri tika atstraukti. Vēlētos pateikties pilnīgi visiem referentiem par ļoti veiksmīgo sadarbības garu, kas valdījuši šajās diskusijās. Higgins kungs no EPP grupas lūdzu. Paldies, priekšsēdētāj kungs! Es vēlētos pateikties, ka Zīles kungs ir darbojies vienkārši lieliski. Un, eh, eh, Mēs šajā ziņojumā patiesībā mēģinām apvienot kopā 14 dažādas direktīvas, un tas ir zināmā mērā konsolidēts teksts, un teksts ir ārkārtīgi delikāts. Kā jau Zīleskungs teica, vispirms ir jāsamazina izmeši, pēc tam ir jāuzlabo ceļu drošība, ir jāņem vērā arī tehnoloģija attīstības, un visbeidzot mums ir jāmēģina uz uzlabot arī tirgus uzraudzība. Zilskungs ir veicis lielisku darbu, e, īpaši mēģinot savietot spiedienu no motociklu ražotājiem. Jo, protams, ka e, dažādi ražotāji, kā jau izskanēja, mēģināja visu laiku teikt, ka ABS, tātad šī bremzēšanas sistēmas, e, padarīšana par obligātu, ABS sistēmas padarīšana par obligātu būs īpaši dārga. Bet šī īpašā bremzēšanas sistēma lielā mērā samazina ceļu satiksmes negadījumu skaitu, un, protams, ka mums galvenokārt ir jārunā par drošības ceļiem. Ja mēs to nedarīsim, tad, protams, motociklu ražotāji uh, nākot klajā ar dažādiem argumentiem, kur patiesībā ir tikai lētumi izraisīti, nav adekvāti. Es uzskatu, ka varbūt eh, to visu var izdarīt par 100-200 eiro cenu, bet mēs jau nerunājam tikai un vienīgi par naudu. Gala beigās eh, ražotāji cenu pacels par 700 eiro un pateiks, ka to teica Eiropas Savienība. Zīles kunga iesniegtie grozējumi jau to parāda. Piemēram, ja dalība valsts vēlas uzsvērt un visu laiku pierādīt, ka e, nauda ir svarīga, tad, protams, dalība valsts to var darīt, un tomēr dalība valstis var nākt klajā ar subsīdijām, kas e, ļautu cilvēkam izvēlēties ABS bremžu sistēmu. EPP atbalstīs visus grozījumus, arī ir iesniegti vēl citi grozījumi, un mēs pilnībā atbalstam Zīleskunga tekstu, un eh, mums lielā mērā patikt, ja mēs rītā varētu pieņemt adekvātu ziņojumu, ja, protams, ka mēs gala beigās iestājāmies par ceļu dūru drošību un par uzlabotiem standartiem. Apsveicu referentu ar ļoti labo ziņojumu. Ajela Sanders, skundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlos pateikties it īpaši par dialogu iespēju Zīles kungām sagatavojot šo ziņu projektu attiecībā uz uh, ceļu satiksmes drošību šī veidā transporta līdzekļiem, ņemot vērā to skaitu pieaugumu, tās sarežģītības pieaugumu un lietotāju tīpaši jaunā, eh, jaunu lietotāju skaita pieaugumu. Tāpēc bija nepieciešama šī konsolidācija un skaidrošana. It īpaši grib pateikties par Eh, to, ka tiek iekļauti enduro un triāla motocikli un citi transporta līdzekļi. Tāpat arī grib pateikties par izpratni, ar kuru viņš izturējās pret grozījumiem, kas varētu uzlabot redzamību, izgaismojumu motorizētajiem transporta līdzekļiem, lai automātiski iedegt, tik trošot tādi transporta līdzekļi, kuriem automātiski iedegas apgaismojums, un arī aicinājumi komisijas sagatavot jaunus priekšlikumus, un, protams, Eh, pārliecināt mūs par to, ka daudzie uzlabojumi, tā skaitā ABS un citi, tiek izmantoti e, transporta līdzekļos, kur lietotāji ir aizvien jaunākā vecumā, varētu nodrošināt nepieciešamās garantijas. E, protams, tajā pašā laikā. M, nepieļaujot nesamērīgu ražošanas izmaksu pieaugumu. Es vēlos pateikties Zīles kungam par saprastni, par kompromisiem un sociālistu grupa atbalstīs šo ziņojumu. Paldies! Paldies! Un Sterks kungs, Aldis grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāj kungs! Es arī vēlētos pateikties Zīles kungam par ļoti labi sagatavoto ziņojumu. Protams, e, vienmēr ir grūti savietot kopā jau eksistējošos normatīvos aktus, šajā gadījumā 14 regulas, ar kaut ko jaunu. <clears throat> un, protams, ka motoru, iz, motoru izmaiņas un arī izmaiņas brēmju sistēmā tas prasīs laiku, un tomēr, kā jau šeit izskanēja, pats galvenais ir drošības ceļiem. Uh, Un uh, mums ir jāvienojās par kaut ko, un vispirmām kārtām es uzskatu, ka viss šīs prasības ir tikai un vienīgi adekvātas, un tas noteikti uzlabos patreiz esošo likumdošanu. Es pievienojos jau iepriekšējo kolēģi teiktajam tādā ziņā, ka diskusijas par to, ka uh, drošums uz diviem riteņiem tam ir jābūt tādam pašam, kā tiem, kur pārvietojas pa ceļiem uz četriem riteņiem. Es domāju, ka kompromis vēl šo ziņojumu uzlabos. Paldies! Paldies, arī es gribētu pateikties referentam Zīleskungam sirsnīgi arī par sadarbību ar pāriem ēnu referentiem. Drošība, protams, ir centrāls nozīmes jautājums, bet pastāv pētījumi, par to, ka vislielākā drošība ir tajās valstīs, kur ir daudz velobraucēju. Tādēļ drošību varam vislabāk uzlabot tā, ka mēs atbalstam riteņbraukšanu Nīderlandē un e, Beļģijā ir vislielākais riteņbraucēju skaits, un, apvien, un tur ir vismazāk satiksmes negadījumu. Apvienotā karalistē ir vismazāk riteņbraucēju, un tur ir visvairāk e, negadījumu, visvairāk uh, uh, arī uh, negadījumi, kas beidzas ar, ar cilvēku bojai. Ir negatīvs piemērs no Austrālijas, kas Koch ziņojumā arī ir atspogļots. Tur toreiz tika ieviests eh, ķivers valkāšanas eh, pienākumu. Tik teic, eh, braukt ar velospēdu tas ir bīstam, labāk nebrauciet. Attiecīgi jaunieši sāka mazāk braukt ar riteņiem un negadījums skaits pieauga rezultātā secinājumam kādam jābūt ir. Mums ir jāveicina riteņbraukšana un sabiedrībā arī šī apziņa ir jāveicina. Tas arī veicinās drošību transportā. Zilskungs arī jau izteicās par mūsu atsauktiem grozījumiem. Komisijas priekšlikums paredzēja atšķirību attiecībā uz elektriskiem velospēdiem noteikti ierobežojumi 250 W, noteikti svāra skaitu un 25 km stundā, divas kritērijas, eh, varbūt varētu diviem kritērijiem pietikt, eh, ne ar vienu kritēriju un tikai ātrumu, kā ierobežojumi noteikti, bet tad mēs konsultējamies ar eh, velo ražotājiem, ar elektrisko velospēdu ražotājiem, tam līdzīgi, un viņi mūs pārliecināja, ka tomēr uh, Mums ir jāatcauc šī grozījuma, atstāsim, paliksim pie komisijas priešlikuma. Mums šī robeža nav jānosaka. Nu, tātad tas bija izpamatojums, kāpēc mēs atsaucam šos grozījumus. Paldies, tikā kundze. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea se leagă puțin de... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Mans jautājums ir vairāk adresēts Krēmerkunga minētajam. Šobrīd eh, elektrisko riteņu izmantotājs skaits ir strauji pieaudzis, un tas pieaugs vēl vairāk, un tomēr mēs vēlētos palielināt drošības eh, pasākumu skaitu tiem, kur izmanto divriteņus. Pie tam man interesē ne tikai dažādu tehnoloģisku jaunuzveidojumu spēkā stāšanās, kas padarītu divriteņu izmantošanu drošāku, bet arī citus pasākumus. Es tiešām ceru, ka tehnoloģiskie uzlabojumi ne tikai palielinās drošību, bet vienlaicīgi šiem tehniskajiem uzlabojumiem un dažādajām iesrā, ies, dažādajiem um, instrumentiem nevajadzētu palielināt riteņu cenu. Un ja mēs palielināsim cenu bezgalīgi, tad uh, pircēju skaits samazināsies. Protams, ka mums ir jārunā par drošības palielināšanu, un tomēr mēs nevaram padarīt standārtus un ierobežojumus tik striktus, ka tas padarīs šo uh, divriteņu nepieejamību lielāku komisiju. Vai kāds vēlētos no komisijas runāt? Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Jauka pēcpusdiena visiem. Es vēlētos pateikties gan referentam, gan arī ēnu referentiem šā ziņu atzinumu sagatavošanā. Vēlētos no komisijas puses pieminēt trīs svarīgākos punktus. Vispirms, es vēlētos pateikties visiem, kur piedalījās šajā nevisai vieglajā darbā, jo klasificēt uh, divu un trīs liteņu transporta līdzekļus un kvadrcikla tipa transporta līdzekļus nav nemaz tik viegli. Un es vēlētos ne tikai pateikties atzinuma skaidrībai, bet arī tam, ka jūs esat mēģinājuši sakvali, saklaficicēt šos divu un trīs riteņu, kā arī kvadrciklu transporta līdzekļus. Uh, Runājot par tā saucamajām drošību uzlabojošajām ierīcēm, komisija vēlētos pateikt, ka, protams, mēs pilnā mērā atbalstam ideju pēc iespējas lielākā mērā izmantot jaunos tehnoloģiskos risinājumus, īpaši situācijās, kurā tas uzrabo, uzlabo drošību vieglajiem kvadricikliem Jā, komisija jau ir apstiprinājusi, ka šādas ierīces stāsies spēkā, un tomēr es vēlētos vērst eh, deputātu uzmanību uz vienu faktu, un tas ir sekojošs. Vispārīgā pieeja kritērija izstrādē ir tāda, ka mēs vēlētos nošķirt L tipa transporta līdzekļus un pasažieru transporta līdzekļus, jo gala beigās šis nošķīrums, šie divi dažādie definējumi arī ietekmē drošības momentu. Mēs nevaram izlikties, ka vieglais kvadricikls ir tieši tas pats, kā e, kā personīgā automašīna. Tas attiecās ne tikai uz drošības apsvērumiem, bet arī uz inženiertehniskajiem risinājumiem, tātad tas nav viens un tas pats. Uh, Runājot par tā saucamo ABS sistēmas obligātuma ieviešanu. Komisija vēlētos uzsvērt to, ka mēs ārkārtīgi uzmanīgi esam izvērtījuši ietekmes seku novērtējumu, un šajā gadījumā komisija uzskata, ka tātad komisijas priekšlikumā uh, Mēs vēlamies redzēt labu līdzsvaru starp to, kāds būtu ieguvums šīs sistēmas ieviešanai un cenai. Runājot, piemēram, par skūteriem un vieglajiem vieglajiem transporta līdzekļiem. Protams, tas ietekmēs cenu šādu sistēmu ieviešanu, un tomēr mēs zinām, ka, piemēram, uh, pilsētu vidas pārvietošanos stipri atvieglo pārvietošanās ar šajiem, šiem vieglajiem transporta līdzekļiem, un arī tas ir ietekmējis mūsu priekšlikuma dabu. Tātad runājot par ABS, bremzēšanas sistēma un vispār tā saucamās viedās bremzēšanas sistēmas ir ārkārtīgi aktuāls jautājums. Runājot par emisiju jautājumu, kaut arī mēs lielā mērā atbalstam domu par to, ka ir ārkārtīgi svarīgi samazināt emisijas un ir jāuzlabo vides eh, rādītāji L kategorijas transportlīdzekļiem. Komisija tomēr vēlētos uzsvērt, ka laiks ir viens no kritiskajiem uh, mainīgajiem. Komisija ir veikusi veselu virkni pētījumu un atkal un atkal parādās tas pats, ka viss vairāk vai mazāk novienādojās uz izmaksām. Runājot par tehnisko atbilstību, tad vieglajiem un ļoti vieglajiem L kategorijas transporta līdzekļiem, tādiem kā skūteriem un citiem, nav viegli panākt šo līdzsvaru, jo, piemēram, daudz no šiem transporta līdzekļiem pirms šis priekšlikums parādījās, daudz no šiem transporta līdzekļiem neattīstījās tik ātri tehnoloģiskā ziņā, kā, piemēram, personīgās automašīnas. Un, protams, arī jaunajiem tehnoloģiskajiem jauninājumiem ir jātiek piemērotiem skūteru un vieglo L transporta līdzekļu tipiem. Paldies! You, Paldies, Zīles kungs, vai jūs vēlaties ko piebilst? Jā, burtiski vēl par pēdējo. To, ko komisija teica par šo te ABS sistēmu motocikliem un citiem. Kā jūs jau atceraties, es jau mēģināju nošķirt pilsētu vides eh, motociklus no nepilsētu vidas, no nu, apvidus motocikliem, bet tad eh, mēs kopā, mēs šajā komitejā, mēs esam izvē, izvērtējuši visas šīs te par visām klasēm, un kā transporta komiteja mums galvenais ir jautājums par drošību. Protams, ka mēs nevaram pārāk optimistiski raudzīties, ka uh, industrijas lobētāji būs tikpat priecīgi par to, ka mēs iestājāmies par vidi un drošību, kā piemēram klienti, un tomēr mums ir jābūt uh, gataviem risināt šos jautājumus. Es vēlētos pateikties pilnīgi visiem, kur piedalījās šā atzinuma sagatavošanā. Es vēlētos pateikties sekretariātam, ēnu referentiem, visiem pārējiem. Thank you, and the... Paldies! Rīt par šo jautājumu mēs balsosim komitejā. Līdz ar to mēs esam izskatījuši šās dienas darba kārtības visus, visus punktus. Paldies visiem kolēģiem. Un, ja šeit paliktu tikai koordinatori, tad mēs varētu tūlītās pat sākt koordinatoru sēdi. Groša kungu mēģinu saredzēt, mēģināsim viņu arī šeit dabūt atpakaļ, bet rītā pulkstens deviņos sākam balsot komitejā. Paldies!